darba kārtības punktam. Tas ir Knuta Flekensteina ziņojums tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma. Flekensteina kungs, starp citu, pats nāk no ostas pilsētas. Došu viņam vārdu. Lūdzu, Flekensteina kungs. Paldies, priekšādātāji, godājumie kolēģi. Jau uh, Kopš diskusiju sākuma par pirmo ostu pakalpojumu pakēti pirms 15 gadiem, eh, manuprāt, mums nebija vienkārši panākt vairākumu parlamentā ostu pakotnē. Es ceru, ka šis sagatavotais dokuments ir daudz labāks un kvalitātes ziņā pārsniedz iepriekšēju ostu paketi. Padomes sarunas ir iespējamas, tāpēc, ka šis ziņojums vairs neiestājas par uh, radikālu tirgus ideoloģiju. Tāpat arī netiek no, prasīts tas, lai tirgi tiktu atvērti par katru cenu. Te ir vairāk runa par labāku organizāciju ostās un par labāku pakalpojumu sniegšanu ostās tur, kur tas ir saprātīgi un loģiski vajadzīgs. Šeit ir runa arī par konkurences stiprināšanu, par lielāku caurdzamību, par ostu autonomiju, par labāku informāciju un ostas pakalpojumu izmantotāju iesaistīšanu, tā skaitā, lai vērstos pret birokrātiju ar dažādām sūdzībām. E, konkurences, e, konkurētspējas veicināšanai piedaras arī tas, ka ostās ir jānodrošina kvalitatīvas e, darba vietas. Nedrīkstētu būt tā, ka strādnieki tiek noalgoti tikai uz vienu dienu. Tas neatbilst 21. gadsimta prasībām. Tāpat netiek uh, regulēts pilnīgi viss, bet tiek nodrošināts regulējums tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Tāpat uh, te ir runa par izglītošanu un mācībām, lai nodrošinātu labākas un kvalitatīvākas darba vietas. Šīs dienas uh, risinājums bija iespējams tāpēc, ka komisāra Bulca um, atšķirībā no priekšteča izvēlējās konstruktīvu pieju darbam. Tāpat tas bija iespējams tāpēc, ka mēs runājām ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm, bieži vien uh, pašās ostās. Ne visus mēs varējām pārliecināt. Britu ostas, tā kā tās ir privātas ostas, uh, tās uh, tomēr nedarbojas pēc tādiem pašiem noteikumiem kā privātās ostas Eiropā. Uh, tāpat poļu ostas mm, nelabprāt diskutē par pārāk lielu caurdzamību. Un Eiropas rēderējas arī nav uh, pārāk sajosminātas, jo uh, līdz ar to viņu sapņi par to, ka filipīniešu kuģi mierīgi varēs iebraukt viņu ostās, ar rītdienas balsojumu visticamāk tiks sagrauti. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk sākt uh, rīkoties. Uh, bet eh, rezultāti būs labi tikai tad, ja arī padome iekšēji uh, sāks rīkoties un Vestāgares eh, kundze nāks klajā ar uh, atbilstošu regulē, regulējumu par mm, valsts subsīdijām ostām. Arī šo regulējumu mēs gribētu intensīvi pārbaudīt. Es vēlētos pateikties ANU referentiem par viņu konstruktīvo ieguldījumu. Uh, Es vēlētos pateikties arī komisārei par pragmātisko pieju un visām iesaistītajām pusēm. Paldies, jo viņi izrādīja gribu panākt labus rezultātus. Es saprotu, ka ne visi paliks apmierināti, taču šo ziņojumu es jums iesniedzu, tāpēc, ka esmu uh, pilnīgi pārliecināts, ka tas ir labs kompromiss, un es aicinu visus rīt par to nobalsot. Lielas paldies. Tagad došu vārdu komisārai Bulcē Eiropas komisijas vārdā. Prezident. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, komisija apsveic ziņojumu, kuru šodien apspriedīsim. Es patiešām pateicos referentām Fleckensteina kungām par ļoti būtisko un uz nākotni vērsto darbu, ko viņš ir paveicis. Liels paldies arī ēnu referentiem, kā arī transporta komitejai par ļoti kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu. Ostu pakalpojuma regulā ir ļoti nozīmīgs eh, tiesība akts Eiropas transporta politikā, kas ļautu veicināt investīcijas un nodrošināt tālāku ostu modernizāciju. Jūs visi zinat, cik svarīgas ir ostas transporta sistēmā un mūsu ekonomikā. Ostas ir Eiropas vārti uz pasauli. Tās nodrošina nodarbinātību gan tieši ostās, gan arī saistītajos sektoros. Tie ir mezgli īsajiem pārvadājumiem pa jūru, kas ir ļoti būtiski mūsu eh, dekarbonizācijas stratēģijai. Ostas, protams, ir ļoti vērtīgi mūsu īpašumi, un tieši tāpēc tie mums ir jāaizsargā. Tieši tāds ir arī regulas mērķis, un tieši tāpēc tas ir viens no prioritārajiem dokumentiem Eiropas komisijas darba kārtībā 2016. gadam. Te ir runa par to, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīgas spēles noteikumi Eiropas ostām. Ļoti daudzas Eiropas ostas saņem ievērojumu finanšu atbalstu gan no dalībvalstu, gan Eiropas Savienības budžeta. Finanšu caurredzamība līdz ar to ir izšķiroša. Finanšu caurredzamība mums ļaus vienkāršot valsts palīdzības noteikumu piemērošanu. Komisija strādā pie vispārējā bloku izņēmumu regulējuma, kas eh, ļaus dažu ostu darbību atbrīvot no uh, valsts palīdzības aizliegumiem, un šādā veidā mēs varēsim radīt vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem. Pirmais uzmetums šodien tika publiskots publiskajām konsultācijām, un šodien sākās šīs publiskās konsultācijas. Uh, ostu pakāpojuma regula nodrošinās lielu ieguldījumu šajā darbā protams, ar nosacījumu, ka jūs to atbalstīsiet. Ostu pakāpojumu regula nodrošinās arī lielāku skaidrību ostas pakalpojumu organizācijai un konkursiem. Mēs izvairīsimies no pašreizējās neskaidrās situācijas, kur ostu politiku nenosaka likumdevējs, bet gan mm, katru lietu atsevišķi izskata Eiropas tiesa, balstoties uz līgumiem. Regulas pieņemšana līdz ar to sniegs lielāku juridisko skaidrību un stabilitāti gan ostu strādniekiem, gan investoriem. Regula ir ļoti svarīga arī mūsu dekarbonizācijas stratēģija, kas pēc COP21 tikšanās mums ir jo īpaši svarīgāka. Ostu pievilcīguma uzlabošana ir ļoti svarīga, lai mēs varētu izvairīties no sastrēgumiem uz ceļiem un uh, no nevajadzīga sauzemes transportā. Mums uh, vajadzētu veicināt jūras transporta izmantošanu arī īsos attālumos. Priekšādātāji, godāmie deputāti, šo ziņojumu transporta komiteja plaši atbalstīja. Visas lielākās organizācijas, kas pārstāv ostu sektoru, arī to atbalsta. Te runa par arotbiedrībām, ostu administrācijām, ostu pakāpojumu sniedzējiem un tā tālāk. Es vēlētos uzsvērt, ka komisija pilnībā atbalsta sociālo dialogu, kā arī labākas mācības un drošas darba apstākļus strādniekiem. Es gribētu arī uzsvērt, ka šī regula neuzliek visiem vienādu pieju Mēs zinām, ka katra osta Eiropā ir atšķirīga. Regulas projektā tas ir ņemts vērā. Tā atbilst visām organizācijas formām, tā skaitā privātām ostām. Tātad netiek uzspiests viens modelis. Jūsu rītdienas balsojums par trilogu uzsākšanu ir izšķirošs, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar šo tik svarīgo tiesību aktu. Padome jau pieņēma vispārējo pieju 2014. gadā, un tas bija viens no lielākajiem Itālijas prezidentūras sasniegumiem. Tagad ir pienācis laiks, lai parlaments sāktu sarunas ar padomi un pieliktu punktu šim dokumentam. Nīderlandes prezidentūru ļoti interesē sarunas par šo dokumentu un tā pabeigšana vēl pirms vasaras. Es gribētu visus aicināt nepalaist garām šo iespēju. Paldies! Paldies! Tagad eh, politisko grupu vārdā. Eh, vispirms tautas partijas vārdā. Eh, Elizabete Vozenberg Branīdī, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji, uh, komisārs kundze, kolēģi. Ostas ir uh, neapšaubāmi viens no svarīgākajiem ekonomiskajiem virzītāju spēkiem izaugsmēji un labklājībai dalību valstīs un Eiropā kopumā. Mm, milzīgi tirzniecības apjomi 32% iekšējās tirzniecības notiek importu un eksporta veidā pa dažādiem jūras pārvadājumu kanāliem. Regula, par ko mēs balsosim plenārsēdē, cenšas uh, risināt uh, Eiropas ostu situāciju un uzlabot uh, atbalstu ostām. Mums jābūt konkurētspējīgiem un jāsamazina juridiskās neskaidrības un jānodrošina, lai finanšu caurskatāmība tiktu ieviesta. Šāda veida programmas ieviešana Uh, man ļau, ļautu ostām darboties uh, caurskatāmos uh, apstākļos un ļaut nodrošināt investīcijas un tīpaši rūpēties par ekonomiku krīzes apstākļos. Tas noteikti dotu autonomiju ostām attiecībā uz ostu pakalpojumiem. Ir svarīgi regulēt attiecības starp Eiropas Savienības ostām un trešā, trešo valstu ostām. Ir dažādu uh, izmēru ostas, un uh, mēs nedrīkstam pieļaut pārlieku birokrātiju. Tas tikai parāda, uh, ka mums nepieciešams uh, veidot, uh, rūpēties priekšējā mm, tirgus uh, Uh, spēku. Vai jūs pieņemsiet uh, zilās kartītes jautājumu no Grapīnikunas? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, es uh, arī uzskatu, ka šis tik tiešām ir svarīgākais ziņojums, kā komisārs kundze norādīja, un man ir viens jautājums jo jūs neatsaucāties gan uz to, bet atšķirības starp uh, komisijas priekšlikumu un uh, referentu priekšlikumu. Tur ir runa par uh, ostas maksām nodavām. Jūs domājat, ka pašreizējā forma tik tiešām ir labāka, jo tiek ieteikts izveidot komiteju un tad tā nosaka šīs nodavas vai arī osta viena pati nosaka nodavas operatoriem? Paldies par jautājumu. Gribētu norādīt, ka mūsu tekstā eh, teksts ir līdzsvarots, eh, runājot tieši par jūsu minēto jautājumu, jo tur ir runa par eh, godīgām nodavām un mazākām ostām. Un tādā gadījumā tām nenāksies ciest, tā ka es gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu, ka šis aspekts ir aplūkots un risināts tekstā. Eh, ir eh, līdzsvarot grozījumu, kurus ir iesniegušas grupas. Paldies! Eh, SND grupas vārdā Lucija Andersona lūdzu. Paldies priekšstādātāji! Ir vairāk kā 300 ostas mūsu jūras eh, tīklos, neminot pašas mazākās, un vairāk kā 3 miljonu darba vietu ir atkarīgs eh, tiešā vai netiešā veidā no ostu tīkla. Ir tīpaši ņemot vērā dažādu izmēru ostas un kā tās tiek pārvaldīts, mums vajadzētu regulēt šo sektoru ļoti uzmanīgi. Eh, tas nav mūsu grupas vārdā, bet uh, mēs neesam pret progresīviem, līdzsvarotiem pasākumiem ostās. Tie varētu palīdzēt uzlabot standārtus uh, uh, Eiropā, un uh, tas varētu uzlabot arī strādājošo un apstākļus un nodrošināt ietvaru investīcijām, bet problēma ir tāda, ka neskatoties uz mūsu referentu apsveicamiem centieniem, šis priekšlikums pat ar grozīmiem, kā viņš ierosina, vienkārši nepanāk tos mērķus, ko es minēju. Uh, ir eh, labas normas eh, attiecībā uz apmācību, lai veicinātu praksi par minimālajām eh, pasūtījuma procedūrām, bet ar to nepietiek. Regulas projekts principā parāda milzīgus dubultus standartus, piemēram, attiecībā uz muitas, uz ostu nodavām. Tas joprojām radīs administratīvo slogu ostām, un tas neroda administratīvu skaidrību, joprojām rodas jautājumi, ko, kas, kas tur ir domāts tekstā. Uh, Tāpat arī trūkst konkrēti pierādījumi no komisijas uh, un pastāv. Un uh, konsultatīvais ziņojums uh, no Price Waterhouse Coopers arī nav sniedzis pietiekami ietekmes izvērtējumu, jo kopš 2012. gada, neskatoties par ietvaru labākam regulējumam, ka šo, to, šo visu vajadzētu aktualizēt un uzlabot. Tāpat arī uh, arotbiedrību iespējas veikt savu rīcību. 8. pantā nav atspūgļots un 10. pantā nav obligātā darbinieku transfertiesības. Ir jārūpēs arī par strādājušo tiesībām, kā tad būs ar aģentūru darbiniekiem, bet, nu, tas viss neatspūgļojas. Tā ka ziņojumā nav prasīta arī obligāta konsultēšanās ar vidas ekspertiem un vietējām um, pašvaldībām, kopienām, tā ka lūdzu aicinu noraidīt komisijas uh, priekšlikumu. Paldies! Vai jūs pieņemat uh, zilā skatīts jautājumu no Liberatska kunga? Jā, es labprāt atbildētu. Lūdzu, jūs varat uzdot jautājumu. Paldies, priekšsādātāji Andersons kundze. Jūs uh, minējāt kaut ko par šaubām, par sociāliem jautājumiem. Cik lielā mērā jūs nesat apmierināti ar sociālo pakotni šajā Um, ierosinājumā. Un kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas pievienoto vērtību, runājot par šo konkrēto regulas projektu? Paldies par jautājumu par uh, sociālajiem elementiem būtu bijis iespējams izdarīt daudz ko vairāk, pantos stiprinot, eh, piemēram, norādot eh, uz sociālo dialogu, un kaut gan sociālā dialoga iesaistītās puses domā, ka situācija varēja būt vēl ļaunāka, un eh, ka tur varbūt varētu vest kādas sarunas, tomēr viņi nav apmierināti ar situāciju, un ja mēs skatāmies uz viņu iepriekšējo nostāju, ko viņi ir gribējuši, tad, nu, rezultāts nav tāds, kā viņi gribēja, un. Uh, Viņi, viņiem tas nav nepieciešams šāds regulējums, tā ka viņiem ir reāls bažas. Un par šo Eiropas pievienoto vērtību, nu, vismaz mēs te runājam par jautājumiem, un tie dod kaut kādu informētību, bet, nu, tas arī ir viss. Paldies! ECR grupas vārdā. Van Dālenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā es gribētu sirsnīgi pateikties referendam Fleckensteina kungam, kurš ir uzdrīkstējies uh, ar zināmu uh, realismu strādāt. Un jāsaka, ziņojumam ir tādas labas iestrādes. Gribētu minēt dažus uh, punktus, piemēram, biokrātijas samazināšana, mazāk administīvā nasta, uh, Sākumā bija ļoti daudz dažādu šādu normu paredzētas, piemēram, attiecībā uz uh, apmācību, kompetencijām un tā tālāk, bet uh, lielā mērā ostu infrastruktūra nevar to nodrošināt. Nu, tad par laimi tas tika svītrots. Bet tad netiek noteikts, kā tas uh, tālāk notiks. Te ir runa par piekļuvu tirgumu, un Eiropa šobrīd ķerās pie ostām dalība valstīs. Tātad uh, ostām pašām ir tiesības uh, organizēties, piemēram, un ostas ļoti atšķirīgas. Rotterdams uh, ostas atšķiras no daudzām citām. Un šī suverenitāte ir jāievēro. Mēs esam paredzējuši atkāpi privātām ostām. Lielbritānijā, piemēram, kuras pašas tagad var noteikt īpašu regulējumu, kā piemēram, attiecībā uz Uh, kuģu tonāžu vai citām lietām, tas ir ļoti labi. Daži grib noraidīt šo priekšlikumu, bet tas būtu muļķīgi. Muļķīgi tāpēc, ka uh, konkurētspējas ģenerāldirektorāts uh, un Veskārdies kundze um, attiecinās šos pasākums uz ostām, un šajā brīdī, nu, mēs principā atveram Pandoras kasti. Uh, Un eh, tāpēc es aicinu ne tikai savu grupu, bet vispār jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Alde grupas eh, vārdā, Gazina Maisner, lūdzu. Jā, dank, paldies priekšēdētāji, paldies eh, arī komisāras kundzei un jau īpaši Knutam Flekinšteinam, kurš bija referents. Ostas Eiropā ir atšķirīgas, mēs visi to esam pamanījuši. Un tieši tāpēc ir ļoti sarežģīti pieņemt visiem piemērotu ostu pakotni. Šis ir jau trešais piegājiens, es ceru, ka šoreiz viss izdosies. Eh, es arī varu izteikties pēc eh, sociāldemokrātiem un pēc EKR, un mēs visi redzam, cik eh, ļoti atšķirīgi viedokļi ir mūsu vidū, un tieši tāpēc mēs tik daudz arī strīdējāmies. Šķiet, ka daži domā, ka netiek pārāk domāts par strādniekiem. EKR e uzskata, ka tiek atņemta brīvība. Un es domāju, ka referents šeit ir atradis ļoti labu kompromisu. Protams, kompromisā neviens nebūs simtprocentīgi apmierināts Arī mums, eh, liberāļiem, ir tādi, kuri nav īsti apmierināti ar šīs eh, regulas eh, iznākumu. Piemēram, tiek izņemti loču pakalpojumi, tāpat ir paredzēti īpaši nosacījumi vilcēkuģiem un tā tālāk. Nu, mēs būtu vēlējušies kaut ko citu, bet mēs uzskatām, ka kompromiss tomēr ir labs solis, lai pavirzīties uz priekšu. Protams, uh, Eh, tiks gatavot arī paziņojumi presē, un tas attieksies gan uz uh, ostu administratoriem, gan arī uz ostu pakalpojumu izmantotājiem, un viņi visi vēlas, lai mēs turpinātu sarunas. Ostas Eiropā ir ļoti svarīgas, un tās ir svarīgas arī mūsu tālākajai uh, preču pārvedāšanas sistēmai. Un mums vajadzētu līdz ar to pieņemt tādu regulējumu, kas nodrošinās caurdzamību uh, finanšu uh, plūsmās. Tas varbūt būs arī stimuls investoriem investēt ostās. Uzskatu, ka to visu mēs varēsim tagad izdarīt. Protams, tas bija sarežģīti, tāpēc, ka eh, komisijas eh, priekšlikumus mūs neapmierināja, bet tagad mēs esam atraduši labu vidusceļu. Es eh, gribētu aicināt visus balsot pār. Protams, visu viens nekad neiegūs, un tiepēc, tāpēc es uzskatu, ka mūsu visu interesēs ir turpināt sarunas. Tas nāks par labu visām ostām Eiropā. Paldies! Uh, Ko ir e grupas vārdā? Ulaklu. Paldies! Ir labi, ka mēs esam izveidojuši zinām dokumentu runājot par šo jautājumu, protams, bija svarīgi runāt par aptvērumu. Šeit mēs nepievērsāmies darba attiecību deregulācijai un citām lietām. Iesaistītās puses arodbiedrības mums ir palīdzējušas un esam sasnieguši kaut ko stipri atšķirīgu no komisijas priekšlikuma sākumā. Domāju, ka sarunās ar padomi mēs varēsim aizsargāt drošības jautājumus, runājot par strādniekiem, apmācības jautājumus, un tas varētu būt zināms šķērslis tālāku darba apstākļu pasliktināšanās ierobežošanai. Ceru, ka visu to varam izdarīt pārredzamības gaisotnē. Gribētu pateikties referentam. Domāju, ka mums vajadzētu balsot par grozījumiem un Fleckensteina kungam varētu dot mandātu sarunām ar padomi. Tagad dalību valstīm un valdībām ir jārāda, ka tās ir gatavas cīnīties pret sociālo dempingu un nodrošināt labus darba apstākļus mūsu strādniekiem ostās. Paldies! Vai pieņemsiet zilo karti no Andersons kundzes? Zilo karti no Andersons kundzes? Lūdzu, paldies! Es saprotu, ko jūs sakat, ka pilna liberalizācija vairs nav paredzēta, taču ir dažādi noteikumi, kas jāizpilda saistībā ar operatoriem un jūs ļoti bieži gribat aizsargāt šos valsts dienestus un pakalpojumus, vai jums neliekas, ka šeit ir zināma nesakarība? Es nedomāju, ka šis ir mēģinājums jūs piemānīt, parlamentu piemānīt. Es domāju, ka šajā dokumentā ir gan labās puses, gan sliktās, bet mums ir jāsameklē kaut kāds kompromiss, kas aizsargātu visu intereses. Zaļo grupas vārdā Teilārs kungs. Paldies, pēc divām mēģinājumu iespējami liberalizēt ostu pakalpojumus. Komisija tagad ir samazinājusi savas ambīcijas, lai izveidotu specifisku sektoru likumdošanu. Taču atkal šajā regulā neizdodas ķerties pie nopietnējiem jautājumiem, reāliem jautājumiem. Ir skaidrs, ka jūras transports, kas ir ārkārtīgi svarīgs ostām, ir nepieciešams, lai mēs nostabilizētu transporta sektoru. Zaļo politiskais viedoklis ir iesaistīt ostas ilgspējīgā transporta politikas kopumā, kas skar dažādus standartus un uzlabo pārobežu ro sadarbību starp ostām un šādā veidā samazināt arī izdevumus. Nav nekādu šaubu, ka valsts finansējumai nepieciešamība pārredzamība. Mēs nevaram runāt par pakalpojumiem un nerunāt par valsts naudu. šī regula varētu atvieglot dažus no šos mērķu sasniegšanas, taču ir skaidrs, ka nodrošināt labāku un ilgtspējīgāku un savienotāku satiksmes tīklu tā nepalīdz. Runājot par finanšu pārredzamību, netiek izdarīts pietiekami daudz, lai nodrošinātu juridisko drošību šajā jautājumā, tāpēc ka finanšu pārredzamība un valsts palīdzības un bloku izņēmums, jeb grupālos atbrīvojums, visi šie jautājumi bija jāsasaista kopā un paralēli pa priekšu paziņojot par šo iniciatīvu pirms 11 gadiem komisijas uzskats, ka tā tagad gribētu pieņemt valsts palīdzības vadlīnijas līdz 17. gadam, ir nav nemaz pārsteidzoši, gan ir frustrējoša. Ja parlaments pieņems šo ziņojumu, tas ir jāveic kritiskā gaisotnē saistībā ar citiem saistītiem likumiem un paketēm. Šī likumdošanas iniciatīva ir neefektīva un nepabeigta, tāpēc aicinu parlamentu noraidīt to rīt. Paldies! Teilor kungs, pieņemsiet zilo karti no Kiltonas Dārlingas? Protams. Paldies, vai piekrītat, ka šī paketa, lai gan uzlabota, tomēr redz tās pašas briesmas, kā noraidīti. Lielu vairākumu 2006. gadā noraidītos priekšlikums. Šeit parādās jauni finansiāls slodzes, nasts problēma un nekas netiek darīts, lai uzlabotu drošību. Es jums pilnībā piekrītu un neaizmirstiet, ka šis parlaments ir noraidījis šos priekšlikumus vai kaut ko visai līdzīgu jau divas reizes. Šeit nekas par dabas, par vidas jautājumiem nav teikts, nav novērtējumu, nekas nav par putnu dzīvotnēm. Viss tas ir izņemts ārā. Šis ir neizdevies mēģinājums parlamentam uzgrūst nevēlamu dokumentu bez īpašām izmaiņām, un es domāju, mūsu reakcijai jābūt tieši tādai pašai kā iepriekš. Nē, paldies! LTD grupas vārdā Seimārkungs. Kungs. Paldies. Šī regula nav vajadzīga un netiek prasīta Lielbritānijā. Lielbritānijā ir ļoti konkurētspējīgas ostas ar privātu sektoru piedalību, Eiropa ir vairākas reizes mēģinājusi šo jautājumu risināt. Šis jau ir trešais. Tā kā mūsu ostas ir galvenokārt privātas un efektīvas, tad Eiropas Savienībai tās nav jāregulē. Brexit referendumā Lielbritānijas cilvēku balsos par to, ka mēs aizējam no Eiropas Savienības, no visām šīm regulām, no birokrātijas, ko jūs uzspiežat. Uh, Tad mēs pievienosimies rietumu pasaulē un varēsim darboties ar saviem uzņēmumiem, kā mēs to esam darījuši iepriekš. Mums ir ļoti laba vēsture pasaules tirdzniecībai caur ostām. Šī regula ir vairāk ļauna nekā laba, un labāk Lielbritānijai būtu tālāk no tās. Paldies! NF grupas vadā Arne Tīkundze. Paldies, priekšādētāji. Ostas pakāpojuma liberalizācija ir tāda kā jūras čūska, tāds kā mistisks dzīvnieks, kas uh, mēģināja piedzimt, bet, um, nu, tam nekād neizdevās, un šoreiz ir trešo reizi, cerams, ka mums tas izdosies. Uh, mēs redzam, ka tie, no, tika izdarīti mēģinājumi harmonizēt ostas Eiropā, kas ir atšķirīgas organizācijas un līdz ar to ir ļoti sarežģīti visu ielikt eh, vienā katlā. Ņemot vērā konkurenci un ņemot vērā to, ka ir jāpiesaista investīcijas, tiek eh, likts akcents uz konkrētu pakalpojumu liberalizāciju. Bet, protams, kā valstis pieprasa, lai daži pakalpojumi tiktu skatīti tikai dalībvalsts līmenī drošības dēļ. Ja ir runa par eh, jūrniekiem, tad bieži vien šiem strādniekiem netiek nodrošināti vajadzīgie darba apstākļi un arī algas ir par zemu. Protams, pašlaika transporta komiteja ir par šo ziņojumu, bet iespējams, ka tas būs tikai tā kā tāda tukša čaula, kas neļaus nodrošināt sasniegt vajadzīgos mērķus. Ja mēs vēlamies, lai uh, nu, ostas labi darbotos, tad diez vai būs labi, ja strateģiski investori tos pārpirk. Šādi gadījumi ir jau bijuši. Šī iemesla dēļ mēs cīnāmies pret komisijas priekšlikumu un arī pret eh, parlamenta ieteikto tekstu. Paldies. Acum, domnul deputat eh, Marinescu. Vārds Marinescu kungam. Imunitāte domnule președinte doamnă. izcila romāņu valoda priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, um, komisārs kundze, par uh, šo tēmatu jau ļoti bieži tiek spriests, un šeit mēs esam sasnieguši kompromisu, kas uh, mums uh, Eh, liek visiem priecāties. Ar šo tiesību aktu mēs varēsim uzlabot konkurētspēju ostu nozarē, radīt jaunas darba vietas, nodrošināt eh, autonomiju maksu noteikšanā. Tas radīs vienādus spēles noteikumus un kvalitatīvākus pakāpojumus par godīgu cenu. Tiks nodrošināta finanšu caurdzamība un eh, mēs varēsim arī cīnīties pret pretiesisku valsts palīdzību. Uh, Šie noteikumi attieksies uz visām TNT tīklā iekļautajām ostām, bet eh, dažas ostas perifērajos reģi reģionos netiks iekļautas. Ir jācīnās pret birokrātiju un neproporcionālām izmaksām, lai uzlabotu efektivitāti un pakāpojumu kvalitāti. Ekonomiskā situācija un konkurence šajā jomā uh, jau sen ilgojās pēc risinājuma. Cerams, ka šīs risinājums mums ļaus cīnīties pret uh, problēmām. Lielas paldies Marinesku kungām, tagad vārds Izmailam Ertūgam. Divas minūtes. Paldies priekšādātāji. Godāmie kolēģi, komisārs kundze, vispirms es gribētu pateikties referentam Fleckenstein kungam par sarežģīto darbu, ko viņš ir paveicis. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka te ir runa par komisijas priekšlikumu, kas tika izvirzīts vēl Kalasa ērā. Un tolaik eh, tika, no, tika prasīts, lai efektīvi risinājumi tiktu panākti pilnīgi visās jomās. Protams, kompromiss eh, nenodrošina visiem eh, simtprocentīgi labus rezultātus, bet uh, Ja mēs paskatāmies uz šo sagatavoto ziņojumu, tad mēs redzam, ka piespiedu liberalizācija, kas parādījās komisijas sākotnējā priekšlikumā, tagad tiek aizkavēta. Un, ja mēs paskatāmies uz to, ko ostas pašas varēs noteikt, tad šeit ir ļoti daudz dažādu jomu. Man tas bija galvenais arguments Un uh, šīs ir, šīs ir tā saucamās minimālās uh, prasības, uh, kuras panāca referents, lai um, tiktu nodrošināti augstākie sociālie un darba standārti. Tāpat arī streikošanas tiesības tagad ir saistošas. Uzskatu, ka tas ir ļoti liels ieguvums, jo daudzos citos dosjē mēs to neesam panākuši. Uh, Ja runa par cauradzamību, tad uzskatu, ka visus šos punktus mēs varam salikt kopā un varam secināt, ka īstenībā glāze ir pa pusē pilna, nevis pa pusē tukša, un līdz ar to piekrist ir tikai loģiski. Paldies! Vārds eh, Žaklīnai Fosterē, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos patiešām pateikties Flekensteina kungām par viņa neatlaidīgo darbu strādājot pie šī dosie. Diemžēl es neuzskatu, ka izmaiņas ir gājušas pietiekami tālu uz priekšu. 1981. gadā konservatīvā valdība sāka privatizēt ostas Lielbritānijā. Tāpēc es neatbalstīšu pilnīgi neko, kas apdraudēs Eh, šo veiksmes stāstu Lielbritānijas ekonomikā, kas ir nodrošinājis izaugsmu un darba vietas. Es eh, gribētu teikt kādam no iepriekšējiem runātājiem, ka mums nav tūkstošiem filipīniešu strādnieku, kas piekrāja un izkrāja mūsu kuģus. Konservatīvie kolēģi mm, vērsīsies pret šo komisijas priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka tieši konkurence starp ostām, nevis eh, skaidri norādījumu ostām, kā rīkoties, būs eh, labāks eh, efektivitātes virzītājs spēks. Komisijas priekšlikums ir pārāk birokrātisks, un tas ne, nedarbosies labi Lielbritānijas sistēmā. Mēs apsveicam komisijas priek, priekšlikumu, taču mēs uzskatām, ka uh, ostas un ostarotbiedrības Lielbritānijā vēršas pret šo priekšlikumu. Uh, Šo tekstu varētu interpretēt kā mm, publiskā dienesta pakāpojumus, kas būtu jānodrošina Lielbritānijas ostās. Bez tam pastāv bāžas, ka sociālajie nosacījumi, ko ir uh, ielicis iekšā referents, varētu aizstāt jau tagad esošos tiesību aktus, un mēs līdz ar to vairs neizmantosim starptautiskās darba organizācijas vadlīnijas. Kompromisa pakotnē nav iekļautas mazākas ostas, uh, un uz tām neatiecas uh, tirgus piekļuves uh, nosacījumi. Es uh, tieši tāpēc esmu iesniegusi grozījumus, kas attiecas uz uh, Eh, konkurētspējīgiem tirgus izņēmumiem, kas ļautu uh, ostām darboties brīvi. Es eh, ceru, ka šie grozījumi tiks atbalstīti, bet uh, pretējā gadījumā es dotu priekšroku tam, ka šis priekšlikums tiek noraidīts. Paldies, tagad vārds Pavelam Teličkam. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze Flekenšteina kungs. Daži kolēģi teica, ka viņi nav īsti apmierināti. Man ir jāsaka, ka es arī neesmu apmierināts, un ļoti daudz no mums visticamāk nav apmierināti. Bet jautājums, kāda ir alternatīva? Mēs skaidri zinām, ka mums ir vajadzīga labāka piekļuva ostām un labāka pārvaldība. Un man tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga labāka organizācija. Tāpat ir jautājums, vai mums vajadzētu likt eh, privātajiem un publiskajiem uh, iesaistītajiem vēl ar vien strādāt ar neskaidriem noteikumiem. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir jāiesniedz uh, diskusijām, un visas detaļas mēs varēsim apspriest sarunās. Dažkārt uh, ar minimālo pietiek, minimālais ir labāks par kaut ko lielu, un tieši tāpēc es uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs. Paldies! Uh, Telička, Teličkas kungs, vai jūs pieņemat zilās kartas jautājumu? Meisners kundze vēlas to uzdot. Madam Maisner. Meisners kundze. Jā, kolēģis jau devās prom, redz, kādus viņam sarežģījumus radīju. Uh, Teličkas kungs, uh, nu, uh, jūs runājāt 5 sekundes īsāk nekā paredzēts, bet es tomēr gribu jums uzdot jautājumu. Vai tiešām pārāk maz elastīguma ir labi dalību valstīm? Netiek pietiekami ņemts vērā tas, ka ostas ir tik atšķirīgas un privātām ostām uh, tiek nodrošināta iespēja pašām pieņemt lēmumus. Vai jūs tiešām domājat, ka šeit ir par maz caurzemības un par maz elastīguma? Gezīne iespējams darīja to ar nolūku. Viņa zina, ka es kavēju uz nākamo sanāksmi. Es uzskatu, ka te ir vērojami uzlabojumi, un tieši tāpēc es varu parakstīties zem šī priekšlikuma. Jautājums ir par to, kas ir īsta efektivitāte, un es domāju, ka, ja mēs vēl ieguldīsim pūliņus, mēs panāksim labus rezultātus. Uzskatu, ka progress salīdzinājumā ar iepriekšējiem piegājieniem ir ievērojams, un tieši tāpēc es rīt celšu uh, roku augšā, lai balsotu par šo priekšlikumu. Paldies! Uh, uh Marijā... Paldies, nākošā uh, Kilenin kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, šīs diskusijas par ostu eh, regulējumu ir bijušas eh, ļoti tāds daudzkrāsainas, un tāpēc es gribētu aprakstīt situāciju no Somijas viedokļa. Somijā ostu sektors pēdējos gadus ir bijis ļoti tāds saviļņots. 2015. gadā ostu pakalpojumi pa, tika pārdarīta, pārveidota par tādu ierobežotas atbildības kompāniju formātu, un tāpēc eh, regulējums un tā noteiktās prasības jau ir mūsu, nu, tāds ikdienas iztiks avots Somijā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu vienots uh, regulējošais uh, ietvars ostu pakalpojumiem un uh, uh, publisko investīciju caurskatāmībai. Regula varbūt nav perfekta un tā ir kādi trūkumi, bet priekš manis tā ir gana laba. Es gribētu pateikties referentam un ēnu referentiem par viņu apņēmīgo darbu un ceru, ka parlaments varēs saglabāt vēsu galvu un nobalsos par rīt. Paldies. Karima Delī nākošā. Pusotra minūte lūdzu. Komisārs kundze, cienījamie kolēģi, nu lūk, trešā reize, kad Eiropas komisija cenšas uzspiest ostu pakalpojumu liberalizāciju Eiropā. Uh, Uh, mums, uh, mēs tagad runājam par ostu pakalpojumu liberal, uh, organizēšanu, nomainās nosaukums, tagad te tiek runāts par konkurenci šiem pakalpojumiem, kas notiek ostās. Kaut gan šīs ostas ir ārkārtīgi atšķirīgas savā starpā. Tas, kas darbojas Rotterdamā, nedarbosies Hamburgā. Piemēram, 20 procenti eh, ostu transporta nenotiek eh, tādās kā lielajās ostās, un tāpēc eh, jāsaka, šajā priekšlikumā nav ņemta vērā ostu specifiskā daba, tiek uzspiests vienots skatījums, neskatoties uz realitāti, uz cilvēkiem, vidi. Uh, un neņemot vērā sociālās prasības. Mūsu mērķim vajadzētu būt vienkārši saglabāt piekrastes, nodrošināt drošumu ostās un no otras puses aizsargāt strādājošos. Tas viss šobrīd tiek apdraudēts ar jūsu priekšlikumu un Eiropas ostu galvenā vajadzība nav liberalizācija. Viņiem ir nepieciešams skaidrojums Eiropas regulējumam, piemēram, Karogvalstu jautājumā te jau Eiropas Savienība eh, cenšas eh, izstrādāt vadlīnijas, tāpat kā zināms, eh, kaut gan zināms atkāpes šai liberalizācijai ir panāktas, tomēr šis teksts pietiekami nav atbalstāms, un šajos apstākļos mēs varam balsot tikai pret šo priekšlikumu. Paldies Delī kundzei un Roza Damato, viena minūte. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Ziņojumā ir izprast atšķirības starp eh, dažādām eh, Eiropas eh, postām, un jaunākā attīstības tendence ir, ka tagad tiek paredzēts uh, elastīgāks ostu pārvaldības modelis, un uh, nav taču iespējams tomēr vienāds risinājums visām Eiropas ostām, ņemot vērā tās atšķirības, bet ir jānodrošina šo ostu autonomiju, caurskatāms noteikums un jāpadara ostas konkurētspējīgāks. Ziņojums ir uh, ticis grozīts, bet joprojām Tas būs ļoti būtisks ostu politikā Eiropā, un tam ir arī savu sociālā dimensija. Man ir prieks, ka uh, abu pušu intereses tiek atzītas, kā piemēram automātiskie ostu pakalpojumi, inovācijas, sociālajam dialogam ir jābūt eh, svarīgam pret eh, neregulāru darbu izmantošanu, kas eh, notiek daudzās Eiropas valstīs. Mums jānodrošina, lai sociālās tiesības caurskatāmība un publiskais finansējums un valsts atbalsts un mazu ostu izslēgšana no šī administratīvā sloga tiek uh, un tiek pārtraukt runātāji. Paldies, saka priekšsēdētājs. De Grandes Paskvā kungs nākošais lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ostas ir uh, uh, fundamentāls elements, lai nodrošinātu integrētus uh, transeiropas tīklus. Uh, kas ir nepieciešama Eiropas Savienības pilsoņiem un uh, rūpniecībai. Un tāpēc Eiropas komisija jau divkārt centusies, un šis ir trešais centiens uzlabot ostu uh, fun funkcionēšanu. Sākotnēji tika paredzēts uzlabot konkurētspēju, caurskatāmību, uh, sociālo nodrošinātību un efektivitāti un citas lietas, bet tas tagad ir pārvērsts par kopumu, kas ir pilns ar izņēmumiem, kas ir paredzēts tikai uh, dažām pusēm un pilnībā ir atrauc no eh, ostu loģistikas ķēdes, tāpēc Spānijas eh, gadījumā ostas ir publiskā sektora sastāvdaļa un tāpēc tiesības to lietošanai nevar noteikt eh, sarunās ar privātiem operatoriem, jo sarunas tieši padara procesu necaurskatāmu. Spānijas delegācija tāpēc balsos pret šo ziņojumu, jo tas neatbilst vispārējām sabiedrības institēm un uh, neņem vērā dalībvalstu konstitucionālas tiesības, un uh, ir ļoti žēl, ka tāda ir situācija. Uh, ziņotāja kungs komisija, tas nav tāpēc, ka trūkst ambīcija, bet gluži pretēji. Mums E, jāuzskata, ka šis jautājums joprojām paliek neatrisināts, jo mums ir nepieciešams šī transporta veida ieguldījums. Paldies! Un e, tagad Revalda Zalankundze, paldies! Eh, šis dokuments par eh, ostām ir eh, bijis tāds mistisks dzīvnieks, par kuru ir daudz dzirdēts, bet kas nekad nav redzēts. Un pēc mm, mēnešiem ilga darba Fleckensteina kungam ir izdevies izstrādāt tekstu, par kuru mēs balsosim rīt. Šis teksts ir gāru gara darba rezultāts esam nonākuši pie rezultātu, kurš radikāli mainīs sākotnējo priekšlikumu, kas bija ultraliberāls. Es citiem kolēģiem, mēs strādājām pie daudziem grozījumiem, un mums ir prieks, ka Knuks Frekensteins ir pārņēmis daudz no tiem. Piemēram, attiecībā uz visdelikātākajiem pakalpojumiem, stabilizējot ostu praksi, arī publiskie pakalpojumi ir iekļauti skaidrā veidā šajā tekstā. Tāpat finansiālā caurskatāmība ir svarīgs eh, punkts šajā tekstā, kas eh, nodrošinās labāku, godīgāku konkurenci starp Eiropas ostām, bet mazākās eh, ostas tām nebūs šādi administīvi pienākumi, lai neļautu tās noslēpēt ar birokrātijas kalniem. Transporta komitejas apstiprinātajā versijā teksts dod nepieciešamās sociālās garantijas mums, sociālistiem lai nodrošinātu nepieciešamās manevrēšanas iespējas dalību valstīm, saglabāt savu nacionālo modeli. Un eh, pastāv ļoti liels atšķirības ostarbu organizēšanā Eiropā un nevajag ar varu uzspiest kaut kādu vienotu standartu, kurš eh, varētu mazāk eh, fu labi funkcionēt kā varbūt esošais. Pasviežais teksts ir pieņemams un nevajadzētu to tagad vēl stiept trialogu procesā. Un Eiropas pilsoņiem ir jāgūst labums no tā, un tāpēc parlamentam ir uh, jāspēj vienoties par visspēcīgāko pozīciju un jāpanāk pēc iespējas vienotāks balsojums. Rīt mēs balsosim par tekstu, kurš būs trialoga pamats. Mums nav nepieciešama teksts par visu cenu, bet labs teksts. Jo tā rezultātā būs jārod vienošanās ar padomi un parlamentam katrā ziņā ir jāizmanto savas līdzlēmēja tiesības. Paldies! Merci, madame, la parole. Paldies, eh, Bilbao Brandikas kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas ostu efektivitāte ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas konkurētspējā, un tāpēc mēs atbalstam šo ziņojumu, kuru runa par caurskatāmību un autonomiju ostu infrastruktūras pārvaldībai. Tātad, lai uzlabotu efektivitāti, konkurētspēju un eh, vienlīdzību visiem, un mēs samazināsim arī uh, birokrātiju, labāk aizsargāsim lietotāju tiesības un nodrošināsim, lai tādi pakalpojumi kā Jūs runājat nedaudz par ātru, saka priekšsēdētāji, kā piemēram. ka tie tiks nodrošināti un kā osta autonomija, kas uh, izpaudīsies kā kvalitīvs darbs un uh, ka tas nodrošinās arī labu atalgojumu un labs pakalpojums, ir jautājums par ostu maksām, kas nozīmē, ka kaut gan ostas ir, dažas ir publisks īpašums, tās tomēr varēs darboties automāmā veidā. Profesionāls asociācijas uzskata, ka tas ir bīstami konkurētspējai tiem, kam ir šis ierobežojums, un tas nepalīdzēs ostām Eiropas Savienībā. Paldies! Gonzāles eh, Peņas kundze uz minūti. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, gribētu norādīt uz vienu lietu, kas ir ārkārtīgi svarīga mūsu grupai, un tas ir eh, šī ziņojuma gravitācijas centrs ir pārbīdīts ar tādu apsēstību uz liberalizāciju, tagad uz sociālajiem aspektiem. Šī liberalizācija, ko mēs labāk zinām kā ostu privatizācija, un publisko pakalpojumu kā tādu privatizāciju, tas ir pretrunā sociālam modelim, jo tikai nodrošinot labus eh, darba apstākļus un pakalpojumus, eh, labums eh, tiks rasts. Mums ir jācīnās pret sociālo dempingu no konkurentu puses, bet nevis konkurence Eiropas starpā. Un šķiet, ka uh, šāds modelis eh, nebūs risinājums, un tāpēc mums nepieciešams panākt atvērtākas un caurskatāmākas ostas, kas ir ilgspējīgas, tāpat laikā nemazinot eh, darba apstākļus. Paldies, un tiek pieteikts nākošais runātājs Kohkungs. Priekšsēdētāji, Liberalizācija centieni attiecībā uz ostu pakalpojumiem man ir vēl labā atmiņā. 2000, pēc 2001. un 2004. gada eh, tagad ir sagatavota jau trešā ostu pakalpojuma pakotne. Eiropas parlamenta sasaukums ir ievērojami mainījies, un eh, neskatoties uz to, eh, tas turpina iesākt to darbu. Arī šīs dienas debatās parādās, ka diez vai mums izdosies nodrošināt īstenu liberalizāciju. Es vēlētos pateikties referentam, kurš iestājas par ostas pakalpojumu eh, brīvu organizāciju un aizmirsīs mūsu galveno mērķi. Protams, ka ostas Eiropā ir ļoti atšķirīgas, un tāpēc bija sarežģīti sagatavot eh, saskaņotu tekstu. Es domāju, ka referents ir atradis labu kompromisu, jo īpaši es atbalstu uh, prasības nodrošināt lielāku cauradzamību. Attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem nedrīkstētu pastāvēt nekādi konkurences izkropļojumi, un tas attiecas arī uz ostu pakalpojumu un ostu infrastruktūras izmantošanu. Jo īpaši es apsveicu to, ka tiek saglabāta drošība un konkurētspēja arī attiecībā uz ostu strādniekiem. Uh, tiek nodrošināts kvalitatīvas mācības un tālāk apmācība. Es aicinu visus balsot par šo priekšlikumu. Paldies, viena minūte Lopeses Bermeho kundzei. Paldies! Komisija ir jāieklausās parlamenta viedoklī, kas ir visai skaidrs. Ostu darbinieki ir pret liberalizāciju šai sektorā, un taču vajadzētu vērsties pret valstīm, kas ignorē Eiropas standartus. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums uzlabo darba apstākļus ostās. Tas ir tas, ko mēs vēlējām. Mēs panākt. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem labos apstākļos, drošos apstākļos, kolektīvo līgumu ietvaros, minimāla darba standartu ievērojot, uh, Un mēs uzskatām, ka tam jātiecās gan uz valsts, gan privātu ostu darbiniekiem. Izņēmums, ko vēlas šeit ieviest labējai, mēs nedrīkstētu pieļaut. Jautājums vēl ir par citām lietām, ko varētu šeit iekļaut, taču šie jautājumi ir ļoti nopietni. Uh, nepieciešamība garantēt šādus pakalpojumus ir ārkārtīgi svarīga. Salīni kungs, paldies! Apsveicam referentus un ēnu referentus par izdarīto darbu. Gribu teikt, ka tas, kas ir mēģināts darīt, salikt kopā visas nepieciešamās prasības un dažādās ostas, tas ir ļoti sarežģīti un to ir jānovērtē, kā daudz kolēģi ir teikuši, rezultāti neapmierinās visus. Taču sarunu ceļā un trialogā mēs varētu jums palīdzēt. Mēs varētu panākt ostu iesaistību šo sistēmu izstrādē. Protams, ir liels atšķirības starp to, kas notiek ziemeļos un dienvidos. Manā valstī, Itālijā, piemēram, mums ir milzīgi daudz turistu - 7-8 miljoni gadā. Tas veido ļoti lielu procentu turismu apjomā kopumā, un mēs saprotam, cik lielā mērā preces, kas sastāv 70-80% kopējā apgrozībā, varētu ietekmēt šo situāciju. Ļoti grūti savilkt to visu kopā, un tad ir sociālie jautājumi Mums ir nepieciešams ieguldījumi, zināma konverģence, lai tas viss nāktu par labu mūsu nākotnē, un mēs varētu skatīties, kā notiks šis saruna process, lai tas būtu tiešām konverģents. Paldies, Freira! Paldies! ilgu laiku darbs ostās un ostām vispār uzbruk lielais kapitāls un tā aizstāvji. Viņi mēģina racionalizēt, celt peļņu tādā veidā, ka pakļauj visu šo procesu konkurētspējai, privatizē arī ostu sektoru. Piemēram, Portugālē situācija ļoti dramatiski, trojka un valdība mēģina pagriezt pulksteni atspakaļ atpakaļ un eksploatēt strādājošos. Viņi grib iet vēl tālāk, viņi vienmēr grib iet tālāk runājot par eksploatāciju. Viss ir pieņemams, tiek veidotas pat viltus arotbiedrības, taču ostu strādnieki tam nepiekritīs. Mēs gribam panākt to, ka komisijai ir jārūpējas par strādājošo tiesībām. Paldies! Lukačevska. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Referents teica, ka šīs dienas priekšlikums ir labāks par divām iepriekšējām pakotnēm. Pēc 15 gadiem mēs varam teikt, ka Eiropa ir pelnījusi labākas vadlīnijas, kas nepieļauj dažādu interpretāciju. Polijai nav problēma ar caurdzamību. Mums ir radušās šaubas par tiem fragmentiem regulā, kuri nepietiekami ņem vērā īpašo dažostu raksturu, un mēs nevaram līdz ar to tiem piekrist. Mēs nevaram atbalstīt arī vēl lielāku birokrātiju un to, ka mūsu institūcijas būs pilnībā jāpārveido. Uh, Polijā jau darbojas ļoti labi priekšraksti, kas nodrošina finanšu caurdzamību. Polijas ostas attīstās veiksmīgi, un mēs esam nobežījušies, ka šis jaunais priekšlikums šo attīstību apturēs. Tāpēc Polijas delegācija balsos pret. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir desmit cilvēki pieteikušies. Polčak. Paldies par iespēju izteikties. Gribu izteikt cerību, ka trešais mēģinājums būs veiksmīgs. Es tiešām atbalstu šo virzību, ka mēs mazliet atkāpjamies no sociālās ievirzes, taču ļoti svarīgi, lai komisija veicinātu vienotus noteikumus ostu organizācijai, lai rastos konkurence. Pat labāk tiek pārkāpta situācija tirgū, runājot par tranzītu pakalpojumiem Lai gan mēs esam, es runāju par Čehiju, esam kontinenta iekšienā, mēs gribētu, lai šie noteikumi būtu tiešām konkurēt spējīgi un vienkārši un pārskatāmi. Paldies! Ostas, ko es pārstāvu, lielā mērā ir attīstības eh, dzinēji Felikstonā Mēs runājam par 100 miljoniem ieguldījumu Tilbarī un arī veicinām pievadceļus pa dzelzceļu. Ipsviča ir ārkārtīgi nozīme. Arī lielā jarmus Norfolkā ir svarīgi, tāpēc gribu teikt, kā Fleckensteina kunga mēlme celt konkurētspēja starp Eiropas ostām ir ārkārtīgi svarīga, bet man uztrauc izņēmumi. Manuprāt, mums ir jāņem vērā Eiropas pārvadātāju iebildes. Mēs neprasam specifiskus risinājumus Lielbritānijai. Es zinu, ka Lielbritānijas valdība ilgu laiku ir pretojusies pret 1, 6, 7 uh, grozījuma uh, pieprasījumu, ja darbinieku tiesības netiek ievērotas, tad tas būtu jānoraida. Paldies, Tamačič. Paldies. Šajā ziņojumā ir labi grozījumi un pārveide komisijas ieteikumiem Es uzskatu, ka mums ir jāņem vērā mūsu diversitāte un ostu atšķirība, un ir dažādi modeļi, kas tiek izmantoti Eiropā. Komiteja ir ņēmusi vērā arī potenciālu, ko dod šī dažādība, un nosaka tikai minimālās prasības, taču šai parlamentā mēs ļoti bieži uh, veidojam vienotus risinājumus. Un šis ziņojums savā ziņā ir izņēmums, ko vajadzētu atbalstīt. Šeit ir uzsvērta finanšu pārskatāmība, pārredzamība, proporcionalitāte, arī runājot par ostu nodevām. Tās nedrīkstētu būt neproporcionāls sniegumam. Paldies! Tas ir labs virziens. Termoza. Komisāra kungs, es domāju, ka šis ziņojums ir mēģinājums izveidot vienāda līmeņa uh, spēles sfēru visām ostām. Biznesa intereses, protams, vēlas dažās valstīs pretoties tam. Tas ietekmē arī valsti izaugsmi. Eiropai nepieciešama labās prakses izplatīšana Ir ostas, kas ļoti labi darbojas, kā katalāns. Es atbalstu šādus risinājumus un uzskatu, ka šie priekšlikumi ir jārisina tālāk sarunās ar padomu. Paldies! Šalteškungs. Paldies! Priekšsēdētais kundze. Konsens šī regula uzlabos konkurētspēju, samazinās birokrātismu. Komisāri uzsvēra, ka tas būs virzība uz nākotni un modernizēs ostas. Ostas, protams, ir izeja uz pasauli. Šodien mēs par to esam dzirdējuši, bet šeit, protams, parādās nodarbinātības jautājums. Protams, mēs visi gribam, lai darba apstākļi būtu labi, arī samaksa būtu laba. Mēs runājam arī par kolektīvajiem līgumiem. Mēs esam par drošību un par sociālajām tiesībām. Mēs gribam vienādu spēles laukumu, ņemot vērā arī Eiropas Savienības budžetu. Es ceru, ka komisija par to parūpēsies. Es ceru, ka komisija sniegs iespēju sabalansētai ostu attīstībai. Eikarkungs. Paldies! Manā vēlēšana apgalvā ir divas ostas, un šie darbi lielā mērā, darba vietas ir lielā mērā saistītas ar šiem. Un pat laban sākt jaunu regulu ieviešanu, manuprāt, situācija tikai pasliktinās. Uh, un tas attiecās arī uz mūsu referendumu. Kāpēc Eiropas likumiem vajadzētu ietekmēt šādu tirdzniecību, kam nav nekāda sakara ar Eiropu? Labākie cilvēki mūsu ostu pārvaldē būs Briti, tāpat kā Briti. Britiem jāpārvalda arī Lielbritānija kopumā. Paldies, Dots kungs! Es gribētu runāt pārstāvot atrast ostas Ziemeļīrijā, kam tiešām nāktos ciest no šiem priekšlikumiem. Eiropa atkal uzstiepja viena izmēra risinājums visiem. Ostas ir ārkārtīgi svarīgas Lielbritānijas apvienotās karalistas sektora attīstībai. 700 kompānijas atrodas ostā 25 tūkstoši cilvēku nodarbināti, tūkstots darba vietas, kopumā sniedz 26 miljonus katru gadu, un nekādai politiskai apvienībai, kā Eiropas Savienībai, nevajadzētu apdraudēt tos. Bet šeit mēs redzam jaunas birokrātiskos šķēršļus nodarbinātības attīstībai, uh, uzraudzības procesus, kas sodīs e ostu izmantotājs. Ja tas tiešām tiks pieņemts, tas būs katastrofiski. Es rīt balsošu pret, es gribu aizstāvēt Ziemeņīrijas ekonomiku. Dotsas uh, kundze, Flekenšteina kungs vēlas jums uzdot zilās kārtas jautājumu, vai jūs to akceptēsiet, Dotsas kundze? Lūdzu, Flekenštēna kungs. Oui, c'est curieux, mais wow. ça n'est pas interdit. Monsieur Fleckenstein. Fleckenstein kungs, pavisam īsi. Vai jūs varētu man uh, minēt divus, trīs piemērus, ko jūs ar to domājat, tad, kad jūs sakāt, ka jūs vēlaties aizsargāt Ziemeļīrijas ekonomiku? Kas tieši apdrauda šo ekonomiku? Uh, Manuprāt, Ziemeļīrijas ostu ekonomika varētu pat gūt labumu, jo īstenībā viņiem nekas daudz nebūs nemaz jāmaina. Dotas kundze. Paldies referentām par uzdoto jautājumu. Es eh, gribētu norādīt eh, referenta kungām, ka es esmu konsultējusies ar Ziemeļīrijas ostām un Ziemeļīrijas ostas absolūti neakceptē šīs izmaiņas. Viņi uzskata, ka tās ierobežos konkurenci, apturēs izaugsmi un darba vietu radīšanu. Un, piemēram, Belfāstā, kas ir relatīvi neliela osta, šie 22 eh, tūkstoši darba vietu ir izšķiroši vajadzīgas. Kelīkungs. Esmu no īrijas, un, protams, ka ostas mums ir ļoti svarīgas. Mums ir daudzas labas ostas, un es domāju, ka, ja mēs iedomājamies, kas ir noticis pēc kopa 21, tad kuģniecība un ostas būs ļoti svarīgas, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus attiecībā uz izmešiem. Uh, un varētu labāk izmantot jūras transportu. Uzskatu, ko tas ir jāizmanto labāk, ir jānodrošina caurdzmība, konkurences starp ostām, vajadzētu vērsties pret pārliecīgu protekcionismu. Tāpat arī ir jāizmanto galvenie koridori, jo īpaši tādās ostās kā Šānona, kas ir viena no dziļākajām ostām Eiropā. Un jo īpaši ja mēs ņemam vērā, ka Panāmas kanāls tagad duvoto savu kapacitāti, tad šādas dziļās ostas būs uh, vairāk. Tāpēc uh, mums vajadzētu izmantot šīs iespējas, kas nāktu par labu ne tikai Šanonas ostē, bet visai Eiropai. Aila Sēnders kundze. Paldies, priekšādātāji. Mēģinājumi eiropeizēt ostas Te es ideju Kalasa kungu. Viņš teica, ka ir jānodrošina konkurences noteikumi tā, lai ostas varētu konkurēt ar saviem pakalpojumiem, tā skaitā ar loču pakalpojumiem. Un, protams, ka te ir jānodrošina arī vīdes noteikumu ievērošana un jānodrošina labi darba apstākļi apkalpēm. Uh, Tas būtu līdz ar to apdraudējis visu šo regulu. Ir labi, ka mēs to izņēmām ārā. Mums ir jānodrošina arī konkurences starp ostām, bet ir jāatcerās, ka ziemeļostas parasti ir saņēmušas lielu palīdzību no valstīm, kamēr dienvidostās šādas palīdzības nav. Vestāgers kundze runāja par to, ka vajadzētu izslēgt infrastruktūru ostām no šī tiesība akta. Tas noteikti uh, Eh, šo situāciju neuzlabotu. Beigās eh, Ronenes Lerneris kundze. Kiitos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšādātāji. Priekšlikums ir labs. Protams, ka tas ir atšķīdināts un tas nāk par vēlu. Tas nav perfekts, bet es domāju, ka galu galā tajā ir vairāk pozitīvo aspektu nekā negatīvo. Eiropas Savienības ostām ir vajadzīgi skaidri spēles noteikumi. Osa caurdzamība ir pilnīgi visu interesēs. Domāju, ka šis teksts ir ļoti liels uzlabojums, un es balsošu par to. Bulčas kundze, vārds jums. Prezident, Priekšādātāji, godāmie deputāti, es vēlētos jums pateikties par šīm ļoti interesantajām diskusijām. Es uzmanīgi ieklausījos visos jūsu komentāros. Tomēr eh, daļa no informācijas, ko es dzirdēju debatēs, ir mazliet novecojusies. Eh, valsts palīdzības izņēmumi tika publicēti šodien. Uh, Uzsvars tiek likts uz ostu modernizāciju, lai tās kļūtu zaļākas, sociāli atbildīgākas un novatoriskākas. Labumi uh, pienākas visām ostām, ne tikai dažām ostām ziemeļos. Teksts ir balstīts uz uh, to, ka uh, Eiropas Savienība un dalība valstis vienotru papildinās. Uh, tiek nodrošināta arī plašas manevrēšanas iespējas pašvaldībām. Kā jau es minēju, jūsu balsojums ir izšķirošs, lai mēs varētu radīt stabilu likumdošanas ietveru ostā. Pašlaik ir pienācis brīdis, kad mēs varam uzlabot TNT eh, tīklus, mēs varam nodrošināt uh, daudz vairāk nodarbinātības iespēju ostās. Attiecībā uz dažiem jūsu komentāriem. Uh, piemēram, Andersones kundze, Ajelas Senderes kundze, par ostu autonomiju un infrastruktūras maksu. Es labprāt ar jums sadarbotos, eh, lai mēs varētu rast konstruktīvu risinājumu trilogu laikā. Daži no jums uzskata, ka šai regulai nedrīkstētu, še, šajā regulā nedrīkstētu tikt ierobežotas dalībvalstu tiesības noteikt uh, eh, maksostās. Uh, Komisija labprāt meklēs risinājumu trilogā. Fosteris kundze, attiecībās privātajām ostām mēs esam gatavi meklēt risinājumus, taču nedrīkstētu būt tā, ka privātie uzņēmumi ļaunprātīgi izmantotu savu dominējošo stāvokli vai kropļotu konkurencijas sadarboties ar citām ostām. Attiecībā uz Teiloras un Šoltes eh, teikto, uh, Es gribētu norādīt, ka šī regula dos labumu vidas aizsardzībai, tā ļaus internalizēt ārējās izmaksas, un tāpat arī šī regula ļaus mums nodrošināt metodes ostu maksas noteikšanai atkarībā no kuģiem. Uh, Tātad kopumā tie būs daudz caurzemāki un skaidrāki noteikumi attiecībās piekļuvi tirgumu, un tas savukārt veicinās investīcijas, kas ir vajadzīgas, lai ostas kļūtu zaļākas. Līdz ar to es neredzu, ka šeit eh, būtu pretruna ar zaļo grupas mērķiem. Par desmito pantu par tiesību pārnešanu. Uh, Es gribētu norādīt, ka tas nav jāregula Eiropas Savienības līmenī, tas ir jāatstāja dalībāstu ziņā. Mums ir jārespektē dalībāstu darba tiesības un kārtība, ko ir noteikuši sociālie partneri. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies to visu noskaidrot trilogu laikā. Es ceru, ka līdz ar to esmu atbildējusi uz Andersons kundzes jautājumu. Es vēlreiz vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem par neatlaidīgo darbu. Tāpat arī atbalsts no visām lielākajām organizācijām rāda, ka sagatavotais ziņojums nodrošina vajadzīgo līdzsvaru. Mums ir iespēja to rīt panākt, sniedzot šo pozitīvo atbalstu. Tā būs iespēja pieņemt līdzsvarotu risinājumu ostām risinājumu, kas nodrošinās daudz spēcīgāku vienotā transporta telpu, kas ir ļoti liels sasniegums Eiropas Savienībā. Tāpēc es gribētu jūs visus aicināt atbalstīt šo priekšlikumu. Uzskatu, ka mēs esam gatavi trilogiem, kas nodrošinās galīgo risinājumu. Paldies! Paldies, Bulšas kundze Flekenšteina kungs! Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi! Šīs diskusijas bija ļoti garas un intensīvas jo īpaši ir runa par ostu iestādēm, par terminālu apkalpotājiem un tā tālāk. Mēs redzam, kas notiek Triestā, Rijēkā, Barcelonā, Porto un arī Hamburgā. Mēs zinājām, ka pēc uh, e, e, ostu paketes katastrofālā stāsta reāls kompromiss ir iespējams tikai tagad, ka piedalās pēc iespējas vairāk dalībnieku. Pēc 15 gadiem diskusiju politiskiem strīdiem pat Vācijā un uh, Strasbūras parlamenta. Uh, apskādēšana tie, kuri vēl atcerēsies. Eh, tagad ir izdevies eh, panākt eh, vienotu pozīciju. Noslēgumā gribētu nolasīt ēpastu, ko saņēmām pagājušajā nedēļā. 8. martā Eiropas parlaments ziņu, balsos par Flekensteina ziņojumu par ostām. Eiropas organizācijas, kuras pārstāv ostas augstu vērtē e, centienus e, un darbu, kurus ir ieguldījies ziņotājs un ēnu referenti, lai izveidotu sabalansētu tekstu un intensīvu dialogu. Mēs esam pārliecināti par to, ka e, referenta un ēna referentu panāktais starps ir nopietna bāze, lai uzsāktu sarunas ar padomi. To ir uh, rakstījusi ESPO ģenerāla sekretāre uh, un arī politiska sekretāre no uh, citām ostu organizācijām. Tā tad būtībā šo te e-pastu ir parakstījuši visi būtiskākie organizāciju pārstāvji. Un tāpēc es gribētu kritiķiem pavaicāt, vai varbūt tomēr būs tā, ka e, nākotnē būtu jāstrādā. E, ka e, cilvēki, kuri ir ieteikuši mums rīkoties, viņiem ir bijusi taisnība. Paldies. Paldies! Eh, līdz ar to diskusija ir slēgta un eh, balsojums notiks rīt. Nu, tā kolēģi nomaina vietas šobrīd. <coughs> Paldies. Un tagad skatīsim Benedeka Jāvora 2014. gada ziņojumu par es finansiālo interešu aizsardzību cīņa pret krāpšanu. Jā.